meine sehr geehrten Damen und Herren! Cienītās dāmas, godātie kungi! Sehr geehrter Herr Präsident! Augsti godātais Mongolijas prezidenta kungs! Dārgais Elbeg Dorģikungs, tas ir liels gods jūs sveikt šodien Eiropas parlamentā. Augsti godātais eh, prezidenta kungs, Mongolija, jūsu pārstāvētā valsts, ir eh, valsts ar ļoti senu un bagātu civilizāciju, un tajā pašā laikā eh, tā ir valsts ar ļoti jaunu un ļoti aktīvu demokrātiju. Pirms 25 gadiem jūsu valstī pirmo reizi notika brīvas un demokrātiskas vēlēšanas. Pagājušajā gadā jūs uh, sākāt uh, Nacionālās valdības izveidu un uh, pārņēmāt ļoti sarežģītas situācijas, ko ļoti veiksmīgi pārvarējāt. Tagad jūs varat raudzīties uz efektīvu uh, valsts ekonomikas uh, attīstību, jūs baudat plašu vairākumu, jūs valsts geogrāfiskā situācija starp abām lielām un spēcīgām valstīm starp Krievijas federāciju un Ķīnas tautas republiku ir nevienmēr uh, vienkārša. Mēs uh, tieši divpusējā sarunā par to runājām. Bet jo vairāk iespaidīgas ir uh, Mongolijas sasniegtās tēmas un arī tas, ko jūs saukt par trešo kaimiņu politiku. Dāmas un kungi, Mongolija katrā gadījumā ir paraugs reģionā, un tādēļ, prezidenta kungs, esam īpaši iepriecināti par to, ka jūsu valsts ASEM galotņu tikšanos 2016. gadā organizēs jūsu valstī. Šī ASEM tikšanās ir absolūti nepieciešama, lai veidotu tiltus starp Eiropu un Āziju, lai mēs meklētu risinājumus daudzskaitlīgām reģionālām un globālām problēmām un tās rast. Es esmu droši, ka jūsu valsts galvaspilsētā mēs varēsim sasniegt uh, progresu. Un es ceru kolēģu vārdā, ka līdz tam laikam partnerības un attīstības nolīgums starp Mongoliju un Eiropas Savienību mēs varēsim raudzīties uz to, kā ratificēt visos parlamentos. Cienītais prezidenta kungs, esiet laipni sveikts Eiropas parlamentā un tagad dod jums vārdu. Mr. Godātais priekšsēdētāja kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, ekscelences, dāmas un kungi. Es labprāt sāktu ar kaut ko pavisam vienkāršu, protu pateikt,